Makalister kungam vārds. EPP. Mr. President, ladies and Priekšsēdētā kungs, dāmas un kungi. Dienvidaustrumu Eiropu smagi skāri uh, pagājušā gada plūdi. Horvātiju, Rumāniju tīpaši, bet arī Serbiju, Bosnu, Hercegovinu, kas nav dalība valstis. Es uh, apmeklēju Serbiju pirms trim nedēļām. Man prieks bija redzēt Eiropas Savienības pūliņu rezultātus, lai um, um, palīdzētu šai valstī pārvarēt plūdu sekas ar um, <laughs> Maiklu Davenportu. Es uh, uh, apmeklēju vairākas pilsētas, uh, kas uh, vissmagāk skāra. Uh, plūdi, mēs redzējām bērnu dārzu, kas atkal tika atvērts un dažas ēkas, kas tika rekonstruētas pateicoties ES finansējumam. Tātad tika konstatētas ES solidaritāte ar Serbiju un Serbijas pilsoņiem, un um, ES ir saziedojusi visvairāk uh, pēc šiem plūdiem. Pateicoties šiem līdzekļiem, vairāk par tūkstošu ēku uh, tika atjaunotas, um, bet tagad uh, mums vairāk jādomā par plūdu novēršanu turpmāk, un mums ir papildu 62 miljoni eiro un 19 miljoni tiks uh, uh, izmantot tieši novēršanas pasākumiem, un es uzskatu, ka tas būs tikpat svarīgi, iespējams pat svarīgāk. Mums visiem jāsadarbojas. Uh, lai novērst līdzīgas katastrofas uh, nākotnē. Paldies! Es paldies! Um, Moskas kundze, sociāldemokrāte, lūdzu. Paldies! Iepriekšējās uh, nedēļas laikā mēs um, redzējām uh, publiskot datu statistiku par mm, veselības aprūpas pakalpojumiem mm, bērniem un uh, arī par uh, uh, mātes atvaļinājumu at atsevišķās valstīs. Mēs uh, manām, ka situācijā dalība valstīs uh, uh ir atšķirīga. Te uh, var redzēt, ka uh, dzimumu vienlīdzība nevienmēr tiek garantēta. Dažās valstīs um, no sievietēm sagaida to, ka viņas paliks mājās un rūpēsies par bērniem. Sieviete zaudē darba vietu, līdz ar to nevar atkal iekļauties darba tirgu. Mums jāapkaro šāda veida diskriminācija. Mums jāizlīdzina noteikumi par uh, vecāku atvaļinājumu. Uh, nepieciešamas elastīgas darba metodas, inteliģentais um, darbs tiešsaistē, un um, šādi mēs uzlabosim profesionālos dzīves savienojamību ar ģimenes dzīvi. Uh, paldies, uh, Fonštorhas kundze, lūdzu nākamā. Paldies, uh, rīt. Uh, uh, mēs atkal runāsim par abortu. Tiesībām uz abortu. Mm, tā nav Eiropas Savienības kompetence. Un es nevēlos maksāt uh, par kaut ko, kas, ko, ko šai palātā mēs vispār nevaram izlemt. Uh, es runāju par Tarbēla ziņojumu. Vācija uh, aborts ir krimināli sodams pārkāpums. Ja taisa abortu, tad par to draudu trīs gadu cietumsots. Un Tarbēla ziņojumā uh, aborts tiek pasludināts par brīvu, legālu darbību, un to pielīdzina pamata brīvībām un cilvēktiesībām. Tā kā tiesības uz dzīvību vai uz um, brīvu izteikšanos vajadzētu neskarties klāt tam, ko mēs šeit palātā vispār nedrīkstam lemt. Paldies! Jakovčiča kungs lūdzu. Paldies. Um, mums uh, jādomā par, um, par um, spēkstāciju situāciju un uh, par mūsu vides situāciju kopumā. Plomin 3 Uh, termāla spēks stacija uh, Horvātijā tagad tiek apdraudēta un um, tas neatbilst mūsu apkārtējas vides mērķiem. Mm, īpaši tāpēc, ka blakus tiek īstenots paralēlais projekts uh, LNG termināls Kirkas salā. Es uh, Uh, vēlos, lai Plomīna 3 nedarbotos kā ogļu spēkstācija, bet kā vide draudzīgāka termāla uh, spēkstācija. Lidija Senra Rodriges, lūdzu. Sí. Gracias, prezident. Paldies, priekšādātāji. Viena diena pēc startautiskās sieviešu dienas, 8. marta, es gribētu runāt par taupības politiku, jo taupības politika daudz vairāk ir iespaidojusi sievietes nekā vīriešus. Uh, ierobežojumi ir ietekmējuši veselības aizsardzības nozara, izglītības nozara, kur strādā daudzas sievietes, un arī ģimenes dzīves savienošana ar profesionālo dzīvi arī ir apdraudēta. Sievietēm tagad daudz vairāk jārūpējas par veciem cilvēkiem, un tāpat ir vērojams efekts arī tādā ziņā, ka uh, um, vardarbība pret sievietēm pieaug. Algas sievietēm ir daudz zemāks nekā vīriešiem Galīcijā, piemēram, un arī lauksaimniecības uh, uzņēmumos sievietēm joprojām nav tiesību un 70% no uh, runātāja tika pārtraukta. Žao Lamberta kungs lūdzu zaļo vārdā. Ernests Maragals lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Labvakar. Parunāsim par Katalāniju, par to, kā Eiropa izpaužas Katalānijā um, pašnoteikšanās iegūst arvien lielāku svaru un 3,3 miljonu cilvēku septembrī piedalījās demonstrācijās, tika savākti paraksti uh, neatkarībai, bet Spānijas valdība nevēlas uzsākt atklātu, atvērtu dialogu. Spānijas valsts uh, uh, pretojas Eh, šīm tendencēm un neņem vērā noteikumus, līgumu noteikumus, arī katalāņu uh, satversme tika aizliegta un tāpat arī netika pieļauta ombuda izveide. Tie ir antidemokrātiski lēmumi un demokrātiskās uh, tiesības katalāņiem un katalānijai tiek mīdīts ar kājām, bet tie ir Eiropas daļa. Moja šostra zna katalāņu. Mana sievi, mana māsa runā katalāņu valodā. Es eh, ļoti labi varu iejusties tajā, ko jūs teicāt, bet jūs pārvilkāt laiku. Roza de Mato lūdzu. Paldies. Reģionālās attīstības komitejas vārdā gribu runāt par operatīvajām programmām uh, daudzgadu finanšu plāna ietvaros. Uh, 2014. Uh, gadam līdzekļi daļai ir zaudēti, un mēs turpināsim runāt par šīm problēmām, lai izvairītos no līdzīgām izpausmēm turpmāk. Es gribētu, lai komisija labāk sadarbojas ar dalību valstīm, ar vietējām un pašvaldību iestādēm, ņemot vērā administratīvo dalījumu, jo kohēzijas politika darbojas saskaņā ar šo sadarbības principus. Un manā valstī dienvidos jau bieži regulāri notiek aizkavēšanās līdzekļu piešķiršanā. Un tas ir arī izskaidrojums, kāpēc tie vienmēr ir viena un tie paši reģioni. Paldies! Tagad lūdzu uzstāsies uh, Frants Obermaiera kungs. Uh, es vēlreiz atvainojos. Uh, simtiem un tūkstošiem uh, bēgļu no Arābu un Ziemeļāfrikas valstīm ierodas Eiropā, bet cik no viņiem ir islāma, radikālā islāma piekritēji, to mēs nezinām. Ir tikai skaidrs, ka tā ir bumba ar laika degli. Un mēs šeit runājam par cilvēkiem un grupām, kas saņem atbalstu no uh, dažādiem fondiem Eiropā, un arī Eiropas komisija ielūdz šādas grupas, un šeit e, pastāv saikne ar Boko Haram finansētājiem. Es uzskatu, ka ar islāmu ir jānodarbojās, bet nedrīkst popularizēt islāmistus tāpat vien. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies Tomas Zdehovskis. Paldies, priekšādātāji! Eiropas Savienībā mēs runājam par dažādām tiesībām. Šodien daudzi izteicās par dažādiem tiesību veidiem, bet pastāv arī tiesības uz privāto dzīvi. Arvien lielāks skaits cilvēku profesionālu iemeslu dēļ nevar atļauties normālu ģimenes dzīvi. Mēs zinām, ka ģimenes izjūg arvien vairāk sieviešu nevēlas pat atzīt, kas ir viņu bērna tēvs, Un jādomā, jācer, ka viņas pašas to zina. Bet tēviem savukārt nav tiesību uh, pieredzēt, kā izauga viņu bērni un piedalīties viņu audzināšanā. Mums nevajadzētu uh, pievērt acu šo problēmu. Čehs Jānis Pulda, piemēram, nevar pierādīt, ka viņš ir sava bērna eh, tēvs un ir zaudējis eh, Čehijas tiesā. Paldies! Nākamais Kostas Mavrīdas lūdzu, sociāldemokrāti. Poseł Kostas Mavrides. Yes. Ευχαριστώ. Jā, paldies. Priekšstādātāji kungs, godātie kolēģi, jāsaka, ka, jā, patiesi, bērni neko nesaprot no politikas, un tādēļ mums vajadzētu viņos ieklausīties. Un es vēlos jums nolasīt bērnu vēstuli. Tie ir astoņgadīgi bērni, un viņi uzdot jautājumu, kādēļ viņiem ir jādzīvo dzimtenē, kas ir dalīta, kur daļu ir okupējušas Turcijas armijas daļas. Kādēļ viņiem nav tiesības uz brīvību? Un saistībā ar finanšu krīzi viņi jautā, kādēļ viņiem nav jauna apģērba, kādēļ viņiem nav pietiekami daudz ēdiena un tam līdzīgi, kādēļ Eiropas Savienība pieļauj šādus apstākļus. Un vēl viens teikums no šīs vēstules. Lūdzu, respektējiet Kipru. Arī Kipra ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Paldies! Paldies! Un tagad ECR Vojčakovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Divtūkstoš astotajā gadā Polijas prezidents Kačinska kungs aizstāvēja Grūziju, kad Krievijas karaspēks tajā iebruka. Un, diemžēl, Kačinska kungs toreiz gāja bojā aviokatastrofā, bet patiesi Krievija Putina režīma laikā attīsta šo scenāriju vispirms Grūzija, pēc tam Ukraina, pēc tam Baltijas valstis. Mēs redzam, kas šobrīd notiek Ukrainā. Parošenko kungs saka, ka Krievijas imperialistiskā domāšana sniedzas tālāk nekā Ukraina. Šobrīd tiek atjaunota Krievijas impērija, to dara Putins. Un Viņi neapstāsies pie Ukrainas robežām. Viņi noteikti vēlēsies iet vēl tālāk. Paldies! Tālāk vārds Boilen kundzei. Uh... Jā, paldies. 2016. gada aprīlī īrija ieviesīs publiskā iepirkuma trīs svarīgas regulas. Mēs uzskatām, ka publiskais iepirkums ir ļoti svarīgs, lai sasniegtu ilgspējīgas attīstības mērķus, sociālos mērķus un arī dzimumu līdztiesību. Šita visi apsvērumi ir ārkārtīgi svarīgi un ir svarīgi, lai tie tiktu ievēroti visos publiskā iepirkuma procesos un visās tā fāzēs. Uh, Arī Startautiskās darba organizācijas standarti runā par šo dzimumu līdztiesību un citiem aspektiem. Ņemot vērā, ka īrija ir otrā, kur ir zemākā alga saskaņā ar OECD statistiku, tādā gadījumā mums vēl ir ļoti daudz jādara. Direktīvas vai šīs regulas neprasīs īrijai ieviest viens pret vienu šīs direktīvas, bet mēs vēlamies, lai šī te publiskā iepirkuma procedūras kļūtu aizvien modernākas. Paldies! Paldies! Nākamai vērts Moja kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Ņemot vērā, ka drīz notiks Milānā ekspo, šī te starptautiskā izstāde, bet tagad ir pasludināti ierobežojumi attiecībā uz dažādu preču un produktu ieviešanu, arī to starp augļu. Jāsaka, ka šādi ierobežojumi jo īpaši skar lauksaimniekus Sardīnijā, Mēs vēlētos tomēr, lai šie ierobežojumi tiktu atcelti. Jāsaka, ka 30 gadus Sardīnijā būtībā tiek dzīvots diezgan ārkārtas apstākļos, un es uzskatu, ka šī situācija ir nepieņemama, ja tas tādā veidā turpināsies, tas varētu nozīmēt to, ka arī mūsu produkcijas prestižs aizvien cietīs. Un es ceru, ka šī situācija tiks novērsta. Arī saistībā ar krāpniecību. Paldies, Kristoforo kungam vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man šodien ir jāiesniedz Eiropas parlamentam ļoti svarīgs jautājums. Tas ir saistīts ar Kipras jūras spēkiem un jūras robežu. Jau gadiem Turcija ir pasludinājusi embargo pret kuģiem, kuri kuģo zem Kipras karoga. Tas nav pieņemami, bet Turcija par to netiek sodīta. Viņi tādā veidā ir pārkāpuši Ankāras protokolu, ko paši ir parakstījuši, līdz ar to Turcija neatver savas ostas zem Kipras karoga kuģojiešiem kuģiem. Tādā veidā tiek apvainota arī visa Eiropas Savienība, un mums rodas papildus zaudējumi un izmaksas. Tie ir zaudējumi un izmaksas, kas rodas visai Eiropas Savienībai. Un ja uh, šādu kaitējumu rada valsts, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, proti Turcija, tādā gadījumā mums tomēr būtu nopietni par to jādomā. Priekšsēdētā iedomājieties, kas notiktu, ja Turcija, piemēram, liektu franču vai britu kuģiem piestāt savās ostās. Efharisto. Nu, paldies. Lūdzu, Marija Grapīnī. Paldies priekšsēdētāji. Šī gada februārī ekonomikas monetāru lietu komisārs uh, izsludināja Rumānijas iekļaušanu makroekonomisko nelīdzvarotību procedūrā un komisijas uh, argumenti nebija skaidri. Tas saskaņā ar likumdošanu notiek, ja tiek pārsniegti kriteriji, runājot par konta bilanci, eksterniem postiņiem, valūtas maiņu un svārstībām bezdarba līmenī privātā sektora situāciju, bet neviens no indikatoriem nav tik kritisks, lai valsti iekļautu šajā procedūrā. Rumānijā jau ceturto gadu tiek konstatēta konstanta izaugsme, valūta ir stabila, eksporti palielinās, banku sektors stabils un iestāžu reformas notiek. Vai tas saistīts ar Rumānijas lēmumu nepagarināt uh, nolīgumu ar uh, SVF? Es domāju, ka citādi šī iekļaušana nav pamatota. Komisijai vajadzētu izskaidrot, kāpēc Rumānija tika iekļauta šai sarakstā, jo tas mazina valsts uh, ticamību kreditorācijas. Paldies, Filips Lozo, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs runājam par Eiropas Savienības paplašanāšanos un um, Eh, Eiropas Savienību mm, bieži kritizē eh, šiem procesiem. Dažas valstis šajā procesā cieši no taupības pasākumiem, citas valstis eh, saņem subsīdijas. Es uzskatu, ka te konstatējams demokratiskuma trūkums Īpaši redzot, ka Turcija saņem subsīdijas un dažas e, dalībvalstis e, nesaņem neko. Vai e, Turcija tiešām pirms iestāšanās līmenī ir tiesīga saņemt šīs subsīdijas? Mēs gatavojam Turciju it kā mūsu tirgumu, bet uh, Turcijas uh, dārziņu un augļu rezultātā izkonkurē uh, Francijas augļus un dārziņus, un Francijā lauksamnieki aizvien vairāk cieši no šīs situācijas. Paldies, Iturgais kungs, lūdzu, EPP. Paldies. Mēs uh, izmantojam nu jau atkal slepkavas uh, un uh, šīs slepkavas netiek sodīti. Um, te jāpiemin etas uh, struktūras uh, un uh, galu galā mums kaut kas jādara, lai atbalstītu cietušos, cietušo ģimenes un jāsoda šis slepkavas. slepkavām ģimenes, ir, ģimenes locekļi ir dzīvi un uh, var viņus apmeklēt cietumā vismaz, bet uh, tie, kas uh, gāja bojā, nu, viņu radinieki neko vairs nevar izdarīt un nevar vairs viņus apciemot. Lūk, um, kāda ir šī situācija. Paldies! Sekmalova Olga. Paldies priekšsēdētājiem. Atsevišķās uh, valstīs 14 uh, līdz 20 uh, procentus no uh, mēneša ienāk, ienākumiem tiek um, iztērēti pārtikas iegādēji pārtikas ķēdē īpaši mazumtirsniecībā ir vērojamas milzīgas maržas, kas ir vairāk kā dubultojušās pēdējo piecu gadu laikā. Komisija nu jau kādu laiku novēro situāciju, bet mēs šīs maržas visā savienībā nevaram īsti piefiksēt un izpētīt. Mums jāizanalizē šī situācija un kas tieši jāsaprot, kas ietekmē uh, patērētāju cenas, kas jāmaksā patērētājiem. Paldies, uh, Kelī kungs, EPP. Paldies priekšsēdētājiem. Es uh, vēlos runāt par atjaunojamo enerģiju un es arī izmantošu izdevību. Uh, lai runātu gēlu valodā, mm, bieži ne, ne, nespēju to darīt, bet paldies Eiropas eh, Savienība un parlamenta dienestiem, kas nodrošina tulkojumu. Es ceru, ka uh, turpmāk uh, tulkiem uh, būs daudz darba tulkojot uh, visus dokumentus um, gēlu valodā. Un, um, Es gribēju arī atgādināt, ka drīz notiks arī mūsu delegācijas organizētais pasākums parlamentā. Un mēs uh, pastāstīsim vairāk par mūsu valodu, un tagad teikšu tikai slonce. Lielas paldies, tas tā ļoti jauki bija no jūsu puses. Tagad eh, sociālistu grupa eh, Kirton Dārlingas kundze. Paldies, eh, priekšsādātāja kungs. Lielbritānija mums ir viens no lielākajiem muzejiem Eiropā, mm, Lielbritānijas ziemeļrietumos. Tur tūkstošiem cilvēku strādā, mm, Eh, šis muzejs rada tātad darba vietas, rūpējas par eh, daudzām sociālajām grupām, atbalsta ekonomiku un ziemeļa austrumos. Eh, mēs cenšamies turpināt mm, līdzīgas darbības un piesaistīt finansējumu. Eiropas Savienība gan bloķē finansējumu, un tas neļauj mums attīstīt kultūras mantojumu un savukārt lēlēšana eh, apgabalā. Tas varētu daudz ko nozīmēt eh, tieši izaugsmē un darba vietām, par kurām mēs tik ļoti cīnāmies. Paldies! Vinklēra kungs. Paldies priekšsēdētājiem! godātie deputāti, nu jau trīs nedēļas Tas ir pirms trim nedēļām. Nezināmie pārdarītāji ir uh, demolējuši 48. Um, gada revolūcijas 13 varoņu pieminekli, bet uh, uh, runa nav tikai par vienu valsti, runa ir par pieminekli, kas ir veltīts. Uh, Uh, gan Rumānijas, gan Ungārijas varoņiem. Strasbūra ir uh, pilsēta, kas simbolizē draudzību starp Vāciju un Franciju. Nevajadzētu to pārvērst konfliktu vietā. Un tieši tāpat uh, Rumāniju nedrīkstam pārvērst konfliktu valstī, un mums jāapkaro radikālisti un uh, ekstrēmisti. Paldies, kolēģi! Un tagad Ajāla Senderas kundze SND. Gracias, presidente. <clears throat> Paldies. Priekšādātāji, pirms dažiem gadiem Eiropas centrā bija liela plūdi un tika izveidots Eiropas solidaritātes fonds. Tas tika izveidots turpmākajiem gadiem, piesaistot tam vairākus miljonus eiro, un es izjūtu skaudību pret cen Eiropas centru, jo upe manā reģionā Aragonā apludināja vairākus miljonus hektāru, gāja bojā daudz dzīvnieku, lielu zaudējumus cieta daudzi lauksaimnieki, un šī nelēma notika nakts laikā. Tie tiešām bija ļoti smagi plūdi pēdējo gadu laikā, un Eiropas tautas eh, partija uh, um, nerūpējās par pietiekamiem līdzekļiem, tika pieļauts ļoti daudz kļūdu, cilvēki netika brīdināti un pašlaik situācija ir līdzīga katastrofai. Mums ir vajadzīga solidaritāte ar Aragonas reģionu Eiropā. Paldies! Edvards Kukans lūdzu. Tautas partijas vārdā. Paldies! Eiropas iedzīvotāji noveco, un tas, e, protams, arī atstāja ietekmi. Mēs dzīvosim Eiropā arvien ilgāk, sasniegsim lielāku vecumu, un tagad jau jādomā par to, domājot, kur investēt naudu nākotnē. Tas jāuztver arī kā iespēja. Mums jāveido politika saskaņā ar E, šīm nostādnēm. Tā saucamā sudraba, sidraba ekonomika ir atslēgas vārds, tas ir kā uh, stimulēt ekonomiku, iesaistot cilvēkus gados, tāpat ir jāreformē veselības aizsardzības sistēmas dalību valstīs un jāgādā par to, lai vecie ļaudis paši var par sevi parūpēties un dzīvot ilgi un kvalitatīvi. Paldies! Ministra kungs, Dragiča kungs lūdzu sociāldemokrātu vārdā. 3. martā uh, Itālijas deputāts rupi aizskāra Romu izcelsmes deputāti Itālijā. Manuprāt, šāda publiska uzvešanās nav pieļaujama. 20 dalību valstīs uh, es saņēmu atbalstu, lai kļūtu par deputātu Jā, es gribētu atgādināt, ka es runāju Romu uh, minoritātes vārdā un katram, kurš uzdrošinās mūs aizskārt, es gribu uzsvērt, ka Žana Lukas Banāno uzvedība bija nepieļaujama priekšēdētāji, godātie kolēģis aicina Eiropas parlamentu uh, uh, publiski nosodīt šādu uzvedību un līdzīgas izpausmes. Paldies, godātais kolēģi! Ivana Malatiča lūdzu. Paldies. Uh, tā kā pietrūkst labas ekonomiskas pārvaldības un nav skaidru noteikumu, Eiropas iedzīvotāji bieži paliek zaudētāju lomā, un cilvēki, kas 2014. gada plūdos visu pazaudēja un kopš tā laika dzīvo vagoniņos, viņi ir pelnījuši palīdzību. Un viņiem ir jāsaņem līdzekļi no atbalsta fonda. Tas pats jāsaka arī par tiem, kas ir tikuši atlaisti, vai jāņem vēr, jā, palīdzību jāsniedz arī jauniešiem, bezdarbniekiem. Mums ir jāpasargā mūsu iedzīvotāji un Uh, labas pārvaldības noteikumiem jātiek īstenotiem visos līmeņos. Paldies! Un noslēgumā. Estera Heranca Garsie lūdzu. Paldies priekšādātāji Spānijas Tautas partijas politiskās grupas vārdā un Saragonas pārstāvja vārdā gribu paust solidaritāti uh, visi, visu to cilvēku priekšā, kas cieta šajos lielajos plūdos Aragonā, gāja bojā gan uh, lauksaimniecības dzīvnieki, tika sagrauti dambļi un aizsprosti. Mēs gribam uh, teikt paldies uh, vietējai pašvaldībai un arī Spānijas valdībai, kas pieņēma karalisko dekrētu eh, mūsu palīdzības labā. EPRO turpinās infrastruktūras atjaunošana un šie darbi ir jāturpina, lai nākotnē varētu no plūdiem izvairīties. Paldies! Liels paldies visiem, kas šodien piedalījās. Paldies komisārei, ka jūs arī šodien bijāt mūsu vidū, dāmas un kungi. Nākamā uh, plenārsēde būs 10. martā, tas ir rīt, pulksten 8.30. un darba kārtību jūs varat izlasīt.